Kurš par? Pret? Atturas. Pārbaudām. Kolēģi, liela daļa no klātsušajiem nebalso vispār. Pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums Q. Kurš par? Pret? Atturas. Noraidīts. Vēlties pārbaudīt. Labi, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, atvainojos. Apsvērums R, kurš par? Pret. Atturas, noraidīts. Apsvērums S, kurš par? Pret. Atturas, noraidīts. Apsvērums V, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums X. Personu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar divu balsu pārsvaru. Pirms gala balsojuma kolēģi Tie no jums, kas neplāno piedalīties balsojuma skaidrojumā, lūdzu atstājiet zāli ātri, lai mēs varam sākt balsojuma skaidrojumu tā, kā tas paredzēts. Tagad balsojam par rezolūciju kopumā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. Apsveicam. Pēc vienas minūtes sāksim balsojumu skaidrojumus. Vēlreiz tie no jums, kuri nepiedalīsies, lūdzu atstājiet pēc iespējas ātrāk zāli. Kolēģi, sākam balsojumu skaidrojumu. Vispirms Vandenkampa kungas ziņojums par autonomo vadīšanu transporta līdzekļiem. Vispirms Maiers kundze. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es atzinīgi vērtēju šo ziņojumu par autonomo uh, transporta līdzekļu vadīšanu Maijers kundze, es atvainojos pārtrauc priekšsarētājs. Es, Maijers kundze, Maijers kundze, es jums došu vārdu vēlreiz pēc brīža. Kolēģi, lūdzu atstājiet plenārsēžu zāli. Vienkārši nav iespējams dzirdēt runātāji. Maijers kundze, lūdzu sāciet vēlreiz. Thank you. Um, I will... Paldies! Es atzinīgi vērtēju šo ziņojumu par eh, autonomo vadīšanu. Pagājušajā nedēļā es eh, apmeklēju Milbruku savā vēlēšana iecirknī. Viņi ir ieguldījuši eh, naudu 5G savienotajā tīklā autonomiem transportlīdzekļiem. Mūsu nākotnē sagaida laiks, kad varēsim vienkārši sēdēt transporta līdzeklī un uh, eh, mūsu autonomi pārvadās bez sadursmēm, bez sastrēgumiem. Protams, ka ir jābūt savienojumiem, komunikācijām starp eh, transporta līdzekļiem un infrastruktūru. Un, protams, visiem transporta līdzekļiem jārunā savā vienotā valodā, nebūs nekādi tulkojumi. Un, ja nozara nespēs vienoties par standartiem, tad Eiropas Savienībai ir jāiesaistās. Tāpēc es atzinīgi vērtēju aicinājumu komisijai ierosināt eh, regulatīvo ietvaru eh, automatīvajiem transporta, autonomajiem transporta līdzekļiem. Paldies tālāk, Messeršmit kungs. Tak, formand. Jeg skal afstå fra... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos norādīt ka Eiropas Savienība pati ir bijusi kā tra autonoms transporta līdzeklis ilgu laiku. Varam pateikties ASV nozars attīstībai eh, par to, kas cerams padarīs mūsu dzīvi vieglāku arī Eiropā. Bet tas, protams, prasa regulējumu. No Eiropas puses eh, mēs eh, īsti nezinām, kāda būs programmatūra, kāds, kāda būs tehnoloģijas izmantotās. Manuprāt, ir labi par to, ka varam uh, lasīt uh, avīzi laikā, kad braucam ar autonomu transporta līdzekli, bet paskroties, kas notiek ASV ar dažiem eksperimentiem un dažām sadursmēm, mums mazliet būs tomēr jāpiebremzē. Paldies, Aleks Drojevska kungs! Przypomnę debatę tu w parlamencie Europejskim. Jā, es vēlētos atgādināt par debatēm, kas notika šeit, Eiropas parlamentā, attiecībā uz automātiskajām ieroču sistēmām. Tagad mēs runājam par pavisam jaunu jomu, kur arī tiks izmantot autonoms aprīkojums, kas ir mazliet ārpus mūsu pašreizējā regulējuma. Esmu nobežījies, ka mēs kārtīgi reiz esam nokavējuši. Šajā ziņojumā nebija liela sašķeltība starp mums, ziņojums tika pieņemts, un gaidām, ka 2020. gads būs tas gads, kad jaunais parlaments sasaukums saulaicīgi varēs pieņemt jaunu juridisku sistēmu, kas ļaus eh, tālāk attīstīt šo jauno tehnoloģiju. Paldies, Howard kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es atzinīgi vērtēju šo ziņojumu un plašo pieeju, ko eh, komisāra Jurova ieskicēja eh, pa, iepriekšējā dienā. Mums finanšu atbalsts, ko sniedzam eh, tehnoloģija attīstībai, tam ir arī socioekonomiski ietekme spēja pielāgot tehnoloģijas vietējai braukšanas kultūrām ir pārvarams šķērslis tehnoloģiju firmu kā Google, Uber un Amazon tikt vaļā no neprognozējumiem cilvēkiem ir viens no faktoriem. Vēl ir jārunā par to, kā sabiedrība pieņem autonomos transporta līdzekļus. Tas ir varbūt izdarāms, bet automašīna ir simbols personīgai brīvībai Tāpēc politiķiem agrāk vai vēlāk būs jāatbild uz jautājumu nākotnē, vai es joprojām varēšu braukt ar savu mašīnu tur, kur es vēlos. Paldies, kolēģi! Tālāk Šeinfeld kungs. E, Paldies, priekšsēdētāji! Pēdējā laikā mēs pieredzam attīstību digitālo tehnoloģiju jomā. Tagad ir iespēja atkāpties, bet Eiropā ir jāuzņemas vadošā loma, tam ir nepieciešama investīcijas infrastruktūrā, savienojamībā. kā arī ir nepieciešams atbilstošs regulējums. Piemēram, ir jārisina atbildības jautājums sadursmes gadījumā. Tāpat ir nepieciešams eh, regulēt eh, mākslīgo intelektu. Un tas ir nepieciešams, lai mazinātu sabiedrības bailes. Paldies, Klūnas kundze, tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Es atzinīgi vērtēju šo ziņojumu. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs e, skatām šos jautājumus saistībā ar attīstību un iegūmiem, kas var e, nākt no autonomiem transporta līdzekļiem. Tie ienāks tirgu pēc 2020. gada, tas notiks strauji. Un, ja mēs varam ticēt prognozēm, Bet ir daudzi jautājumi, kas ir vēl jāatrisina, lai iegūtu patērētāju uzticību. Viens no jautājumiem ir drošība un arī datu drošība, personu drošība, tehniskie standarti transporta līdzekļiem ir jārisina kā jautājums. Kurš būs atbildīgs? Tas, protams, ir jautājums arī ētiskais. Un eh, virzoties priekšējā jomā, vēl ir daudz jautājumu, uz kuriem jāatrod atbildes. Un tas ir jādara šeit, eh, šajā iestādē un nacionālajos parlamentos, lai eh, nodrošinātu, ka sabiedrība pieņem autonomās transporta līdzekļus. Paldies, Polčakungs, tālāk vienu minūtu. Paldies, priekšsarētāji, ka devāt man vārdu. Es atbalstīju šo ziņojumu, jo uzskatu, ka tik tiešām tās aptver visas būtiskākās jomas šis temats skan ļoti daudzas nozares - ekonomika, vidi, emisiju samazināšana un cits. Tur tam ir nepieciešams precīzs regulējums. Un, protams, ir jāmudina Eiropas uzņēmumi, mazie vidēji uzņēmumi, lai mēs varētu kļūt par līderiem inovāciju jomā. Līdz šim tas tā nav bijis. Mūsu kolēģi pār Atlantijas okeānam ir bieži daudz sekmīgāki. Un, protams, ir nepieciešams nodrošināt, ka šie autonomie transporta līdzekļi ir izmantojami droši. Tāpat jautājums par juridisko atbildību par radītajiem e, zaudējumiem. Šie, šis jautājums ir jārisina kolektīvi. Un jācīnās arī pret transporta līdzekļu skaita pieaugumu. Un jārisina arī sabiedriskā transporta problēmas. Hanan kungs. Priekšsēdētāj, kungs, nākamreiz, kad būsiet eh, kādā pilsētā, eh, paskarieties, cik daudz eh, cilvēku brauc. Autobusu vadītāji, taksometru vadītāji, automašīnu vadītāji. Tad, kad autonomija transporta līdzekļi kļūst par realitāti, ļoti daudz darba vietu tiks zaudēta. Tas rada zināmas bažas. Bet tas nenozīmē, ka visi šie cilvēki paliks bez darba. Kur tad ir visi e, tie bezdarbnieki, kas radās e, aizverot visas video nomas. Lielākā daļa no iedzīvotājiem mūsu valstīs ir vairāk nodarbināti nekā jebkad agrāk. Nodarbinātības līmenis ir daudz augstāks. Tās tehnoloģiskās e, izmaiņas, dzīves kvalitāte pieaug un mēs radām jaunas darba vietas. Paskatieties, cik lai, apkārt, cik laimīgi mēs varam būt par to, ka dzīvojam tieši šobrīd. Kelīkungs pēdējais, kurš eh, izteiksies par šo jautājumu. Paldies! Es personīgi balsoju par šo ziņojumu, jo domāju, ka šis ir ļoti svarīgs temats. Tieši tādēļ, ka mums ir jāpanāk lielāks progress un jāpanāk valstis kā Ķīna, Japāna un ASV, kas ir mūs ievērojami apsteiguši. Uh, gan pētniecībā, gan regulējuma izstrādē. Autonomā tehnoloģija transporta un loģistikas jomā rada lielu potenciālu attīstībai nākotnē. Manā valstī, Īrijā, mēs esam lielā mērā atkarīgi no mūsu ceļu tīkla, dronu izmantošana preču pārvadāšanai palīdzēs uzlabot sistēmas, un tas jau šobrīd ir pieejams. tad, kad uh, autonomu transporta līdzekļi ienāks uh, tirgu, mums jābūt gataviem, mums ir jāveic pētniecības darbs. Tas ir īpaši svarīgi arī saistībā ar nākošo apvāršanu programmu. Tehnoloģija virzīs mūs uz priekšu, un mums jāvirzas uz priekšu ātri. Paldies! Tālāk, eh, bez transporta līdzekļu vadītājiem nomā transporta līdzekļu izmantošana kravu autopārvadājumiem. Messerschmidt kungs. Tak, viceformand. Ved sidst... Paldies! Priekšsēdētāja vietnieka kungs 2014. gada Eiropas Savienības vēlēšanās transports un uh, ceļu transports, uh, kabatāža bija jautājumi, kas bija ļoti aktuāli. Un Dānijā vēlēšana laikā kabatāža izskanēja ļoti bieži. Mēs runājām par to, kā piemēram jūs varat eh, dzīvot vienā dalību valstī un strādāt citā, un ka tas varētu radīt negodīgu konkurenci. Bet bija arī cerības, eh, ka mēs būtu varējuši pieņemt lēmumu par kabatāžu. Un izskanēja arī ļoti uh, dziļš sarūktinājums par to, ka eh, nekas nenotika un tas, kas tika pieņemts, uh, nebija labi. ES projekts ir uz aplamā ceļa un mēs esam ļoti attālināti no realitātes. Paldies! 28. października Zdrojevska kungs. Pērnajā oktobrī transporta komitejas priekšsēdētājs teica, ka padome nebūtu gatava par šo jautājumu runāt. Bet eh, mēs šo ziņojumu izskatījām, bet 28. un 34. grozījums ir negatīvi. Cerams, šis uh, dokuments tomēr tiks uh, pieņemts arī padomē. Mums ir jāizdara spiediens uz padomu, lai pēc iespējas ātrāk varētu atrast risinājums. Eiropas uh, tautsaimniecībai tas ir ļoti svarīgi. Paldies vienu minūtu Žeinfeldu kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Vairākas desmitgades esam strādājuši, lai pilnveidotu ES vienoto tirgu. preces, pakalpojumi, kapitāls šo brīvo pārvietošanās kustību patiešām ļoti labi demonstrē. Es atbalstītu, ka tas turpinās, un es arī atbalstītu transporta sektora liberalizāciju lai varētu iznomāt transporta līdzekļus bez šoferiem. Tas patiešām Eiropas ekonomiskai attīstībai nāktu tikai par labu, radītu labklājību un jaunas darba vietas. Esmu pret ierobežojumiem, eh, kas eh, rastos mobilitātes pakotnes pieņemšanas rezultātā. Hanana kungu vairāk zālē neredzu, tad ķersimies pie Melināras kundzes ziņojuma dzimuma līdztiesība Eiropas parlamentā. Pirmais runātājs Messeršmita kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Atkal un atkal no jauna esam pārliecinājušies par to, ka Eiropas parlamentā tiek pieņemta viena skaista rezolūcija pēc otras, kas attiecas uz dzimumu līdztiesību. Es esmu Dānis, un eh, Dānijā ir. Uh, sieviete, parlamenta priekšsēdētāja, premjerministre ir sieviete, arī komisāre ir sieviete, mums ir valsts galva, karaliene, tā tad arī sieviete. Un kas tad notiek šeit parlamentā, padomē, komisijā un eh, Eiropas centrālajā bankā? Tur visur pie stūras ir vīrieši. Es domāju, ka ziņojumā vajadzētu runāt tieši par to, bet tā tas nenotiek. Tiek izmantota tāda ļoti dzimumneitrāla valoda, dažādi stereotipi tiek piekopti, nu, un mēs runājam par kaut ko tik neiedomājam šeit. Paldies, tagad Pietrovska kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Ziņojumā par dzimumu līdztiesību 15. punktā uh, tiek izmantota dzimumiem neitrāla valoda saskaņā ar pērnā uh, jūlija vadlīnijām. Tur arī tā ļoti dīvaini ir pateikts, kādu valodu izmantot, uh, domājot par dzimumu līdztiesību. Bet kas man pārsteidz? tiek pieminēta kāda 2008. gada publikācija ar tieši tādu pašu nosaukumu, bet tā tika ļoti uh, ātri atsaukta, jo mm, dalību valstis uh, uzskatīja to, kas tur ir minēts, uh, par absurdu un e, tiek runāt, un arī LGBTIQ netiek pieminēt pietiekam bieži. Nu, tas ir patiešām ļoti dīvaini. Paldies tagad minūte Krupas kundzei. Paldies, es balsoju pret ziņojumu. Ne jau tādēļ, ka esmu pret līdztiesīgu attieksmi pret abiem dzimumiem, bet doma šī definīcija, kā tiek uh, formulēta līdztiesība, man nav paprātām. Sievietes atšķiras no vīriešiem. Dažādās dzīves jomās. Protams, mēs varam runāt par mātēm, par to, kādu lomu māmiņa spēlē bērna dzīvē, bet pret sievietēm mēs nevaram attiekties tā kā pret vīriešiem. Sievietes var būt atbildīgas mātes, jo tas ir viņu aicinājums. Paldies, tagad Višņevskas kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es balsoju pret šo ziņojumu, jo Tur ir tāds atsauces, kas man nav pieņemamas. Mums vajadzētu cīnīties pret seksuālu uzmākšanos. Jā, protams, mēs nedrīkstam šādas parādības pieļaut, tāpat kā seksuālu vardarbību, bet Es esmu sarūktināta, ka šeit ziņojumā ir tik ļoti uh, salasāma šī uh, kreisā spārna ideoloģija, LGBTI, uh, eh, viss tas, lai tikai veicinātu tā saukto. Um, dzimumu neitrālās valodas izmantošanu. Nu, mēs esam ieskrējuši ar pieri sienā. Nu, ko tas viss nozīmē arī šie lingvistiskie apsvērumi? Sievietēm ir nepieciešama aizsardzība, lai viņas varētu labāk kombinēt darba un profesionālo dzīvi. Paldies, tagad Škrīpeka kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Dzimumu līdztiesības nozīmīgums šo vārdu nozīme ir eh, diezgan spēcīgi mainījusies, eh, kopš pirmo reizi to pieminējām Eiropas parlamentā. Sākumā mēs runājām par algu atšķirībām. Protams, tā ir nevienlīdzība, kas ir jārisina, pret kuru jācīnās, bet mums arī ir. Uh, jānovērtē eh, tas, ar ko sievietes atšķiras no mums. Viņas ir empātiskākas, viņām ir cits domāšanas veids, viņas eh, patiešām var eh, arī uh, daudzās dzīves jomās uh, ienest tādu būtisku papildu vērtību. Un, uh, diemžēl, piemēram, politikā galvenokārt aktīvi ir vīrieši, jo tā ir tāda uh, gluži vienkārši agresīvāka vide. Man nav nekas pret to, lai sievietēm tiktu piešķirts uh, vairāk vāras un pilnvaru. Mēs nevaram neko pieprasīt. Paskatieties arī, cik daudz sieviešu strādā ES institūcijās. Protams, viņas te drīkst strādāt, viņas ir laipni aicinātas to darīt, bet mēs nevaram pieprasīt piespiest viņus to darīt, ja viņus to nevēlas. Tā vietā vairāk eh, vajadzētu runāt par eh, darba un eh, privātās dzīves labāk apvienošanu. Paldies, Hanan kungs joprojām nav ieradies, tādēļ tagad uzstāsies Kēlī kungs. Paldies! Es balsoju par šo ziņojumu, un viens no galvenajiem vēstījumiem ir tas, ka nekāda veida diskriminācija nav pieļaujama Eiropas parlamentā. Un ja mūsu pašu institūcijā nav redzama pilnīga dzimuma līdztiesība, kā mēs to varam garantēt sabiedrībā kopumā? Mums ir pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām jāpadomā, kā uzlabot uh, dzimumu līdztiesību nākamajā sasaukumā. Un uh, pēdējā laikā parlaments arī ieviesa apmācību programmu, kas domāta deputātiem tieši šajos jautājumos. Es pats arī izgāju apmācību, uzskatu, ka tā ir ļoti svarīga un vērtīga. Es mudinātu kolēģus darīt tāpat, piedalīties šajā apmācību kursā, lai varētu garantēt, ka dzimuma līdztiesība allaž tiek nopietni uztverta vienalga, ko mēs arī darītu Eiropas parlamentā. Paldies! Tagad Braina Heiza ziņojums par Eiropas Savienību. Savienības budžeta izmantošanu publiskā sektora reformām. Pirmais uzstāsies uz vienu minūtes Drojevska kungs. Paldies, Eiropas Savienības budžets neapšaubāmi ir ļoti svarīgs uh, publiskajam sektoram. Es nevēlos, lai tas būtu lielāks, bet Eiropas Savienības budžets ir jāizmanto reaģējot uz ES notiekošo 2007. gada ziņojumā tiek minētas iespējamas dalību valstu ekonomisko reformu sēkas. Ziņojums toreiz bija kritisks. Nu, tagad situācija ir vēl trakāka. Ziņojumā ir minēts, ka publiskajā sektorā nav saskaņotības. Par to ir jārunā. Mēs šeit pieminām projektu koordināciju un labāku politikas mērķtiecību Eiropas Savienībā. Paldies, minūte, ir jādus kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Brians Heis ir Fiona Gala partijas uh, loceklis, un viņš ir šī ziņojuma autors. Viņš pieprasa, lai tiktu arī spēlēta lielāka ES loma dalību valstu administrācijā, bet Eiropas Savienībā šeit nav kompetenču. Mēs vienkārši redzam, ka Eiropas komisija mēģina izmantot budžetu, lai vēl vairāk paplašinātu savu uh, ietekmi. Komisija izmanto ES budžetu, lai radītu finanšu stimulus tām valstīm, kas īsteno tās izvirzītās reformas. Ir paredzēti 25 miljardi šādiem mērķiem nākamajā DFS. Mēs patiešām esam noraizējušies, ka šīs izmaiņas tiks pieņemtas un ziņojumā tiek arī uh, runāts par tādiem lēmumiem, kas attiecas uz uh, algām un citiem būtiskiem finansiāliem lēmumiem. Un tieši tie tie ir Fiona Gēla partijas uh, galvenie uh, lēmumi. Tādēļ mēs šo ziņojumu atbalstām. Paldies! Un tagad Pauļčaka kungs uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju par šo ziņojumu, lai gan apzinos, ka mums galvenokārt ir jārūpējas par sinerģijas veidošanu jo dalība valstis, protams, ir atbildīgas par savas administrācijas kvalitāti. Uh, Mums ir jāizstāv arī Eiropas Savienības intereses. Vēlamies, lai Eiropas pilsoņi varētu sazināties ar savu administrāciju, izmantojot uh, eh, digitālas ierīces, lai būtu patiešām īstenota e-pārvalde. Vēlamies, lai pilsoņi varētu arī brīvi piekļūt visai nepieciešamajai informācijai, ko viņi meklē um, e-pārvaldes tīmeklī. Mums ir jādomā arī par kohēzijas politikas instrumentiem, kas ir domāts šādiem mērķiem. Tiek domāts par uh, valstu administrācijas efektivitātes celšanu. Ir jārūpējas arī par kapacitātes. Uh, paaugstināšanu valstu iestādēs. Tā, tam ir jābūt vienam no galvenajiem dalību valstu pienākumiem. Paldies! Tagad mēs pārējām pie Gžiba kunga ziņojuma par Eiropas Savienības pamstotnādēm un pilnvaram ēs īpašiem sūtnim reliģijas vai ticības brīvības veicināšanu ārpusē. Es Pietrovski kungs pirmais lūdzu. Paldies priekšsādētāji! Eh, ziņojumā ir eh, runa par eh, vispārīgām cilvēktiesībām un Eiropas Savienība pauž nožēlu, ka arvien vairāk pēdējā laikā ir notikuši gadījumi, kad ir tikušas pārkāptas reliģiskās brīvības. 13. punktā mēs aicinam Pakistānas, izsakam aicinājumu Pakistānas varas iestādēm īpašā sūtņa pienākumos vajadzētu būt arī pienākumam rūpēties par godīgu attieksmi pret kristiešiem. Bet vārds kristieši nav iekļauts ziņojumā, un kristieši, kristieši ir visvairāk eh, vajātā reliģiskā grupa. Eh, paldies, eh, vārds Jurek Hungam tagad paldies. Šis ziņojums balstās uz pieņēmumu, kā tiek nodalīta baznīca un valsts, un tas ir svarīgākais konstitucionālais princips pasaulē un arī Eiropā. Bet, nu, tas ir ļoti vienkāršots pieņēmums, un tas nav patiesas polijā jo mums ir autonomija starp uh, valsti un baznīcu. Uh, valsts uh, un baznīcas pastāv neatkarīgi un pastāv šis sadarbības princips starp valdību un baznīcu valsts, tātad kopīgi labumu vārdā. Un vajadzētu arī to ņemt vērā, ka šī nodalīšana starp valsti un baznīcu Tas bija iemesls un motīvs, kāpēc arī notikusi uh, cilvēktiesību pārkāpšana uh, pēc padomi valstīs, uh, Meksikā, Francijā, citur, un to nedrīkstētu aizmirst. Likumā lingvistiskā precizitāte ir ļoti svarīga, un mēs esam pret šo ideoloģiju, kas ir vērst uz to, lai grautu kristietību Eiropā. Sosniežs kungs nākošais. Paldies, priekšsādātāji! Kā jau iepriekš ir teicis teikts, eh, šis eh, ziņojums sākas eh, ar nepatiesu apgalvojumu, un tas ir par nodalītu valsts un baznīcas darbību. Vai jūs neesat dzirdējuši par Anglijas karalieni, kas ir valsts vadītāja un baznīcas vadītāja, tāpat arī Vatikāns un citur? Tās ir muļķības, kas te ir rakstīts šajā ziņojumā. Te ir runāts par eh, dažādiem eh, horizontāliem pienākumiem, un tikko kā mēs runājam par diskriminētām grupām, tad mēs runājam par sievietēm, eh, meitenēm, bet kāpēc tad netiek kristieši pielikt klāt šādā ziņojumā? Kāpēc mēs šajā gadījumā ejam pretējā virzienā, lai parādītu, ka Eiropā nu, ko tad baznīca ir tas pats, kas sieviešu aizstāvības organizācija? Paldies, Skripek kungs, uz vienu minūti. Paldies, priekšstādātāji. Domāju, ka ir diezgan pārsteidoši, ka 70 gadus pēc cilvēktiesību deklarācijas pieņemšanas eh, vēl tomēr šīs eh, tiesības netiek eh, dotas visiem. Daudziem pilsoņiem nav domas vai reliģijas brīvība, bet tas neatiec tikai uz kristiešiem, arī uz daudzām citām minoritātēm tuvējos austrumos. Es atbalstu šo. Uh, Mm, dokumentu un tā apstiprināšana tas varētu būt noderīgs, lai atbalstītu reliģijas brīvību. Daudzās pasaules daļās cilvēki tiek noslepkavot, tāpēc, ka viņi grib saglabāt savu brīvību, kam viņi vēlas ticēt, vai arī, ja viņi izvēlas neticēt nekam, ja viņi vēlas būt atteisti. Es pozitīvi vērtēju to, ka mēs eh, prasam Palestīnas iestādēm nodrošināt uh, jā, Bībiju atbrīvošanu. Viņai neizdevās uh, izvairīties. Uh, no spīdzināšanas, viņi tagad slēpjas Pakistānā. Pasaulē ir vēl daudz cilvēku, kas eh, gaida uz eh, tiesas procesiem par um, eh, apmelošanu vai zaimošanu. Un uh, mums būtu nepieciešami šādi īpašie sūtņi visur, tāpēc, ka um, tas arī ļoti svarīgi. Paldies, priekšādātais pāriem tagad pie pēdējā mūsu ziņojuma par Eiropas um, Savienības pavas nostādēm pilnvarā mēs, es atvainojos par dzimumu līdztiesības un nodokļu politiku politiku Eiropas Savienībā. Un pirmā runātāja Maiers kundze. Paldies priekšsādātāji. Es atzinīgi vērtēju šo ziņojumu un nulles eh, PVN santāriem produktiem. Eh, sieviete izmanto 10 tūkstoši tamponu savas dzīves laikā un 18 tūkstoši māciņu tiek izmantots eh, menstruāciju periodos. Tās ir milzīgas summas. Mēs tāpat dzīvojam laikā, kad pastāv nabadzība un viena no desmit jaunām sievietēm apvienotā karalistē nevar atļauties ievies sanitārās paketes vai eh, tampons. Un eh, es gribētu teikt, eh, jāsaka, ka tāpat laikā te patiek tādas, pas, no, no, notiek tāda stigmatizācija. Šis mm, mēneša periods tiek tā noslēpmaini aprunāts. Es domāju, ka šo produktu pieejamībai ir jābūt tāpat kā tolets papīram. Paldies! Thank you. Uh, Paldies, un tagad Pietrovskī kungs. Paldies! Mūsu grupa, ECR grupa, nobalsoja pret šo ziņojumu, jo mēs uzskatām, ka ziņojums ļoti sagrozīti atspogļo pašreizējo nodokļu politiku dalībvalstīm un ir diskriminējošs pirmajā punktā. Mums ir jācīnās pret šo it kā apgalvoto vīriešu dominanci Lielākā grupa parlamentā tautas partija arī kritizējusi šo uh, ziņojumu. Un e, šķiet, ka viņu viedoklis ir tāds, ka ir e, jāaizsargā Eiropas ģimenes, un tāpēc mēs balsojam arī pret šo ziņojumu. Paldies, Krups kundze nākošā. Paldies, priekšsēdētājs balsoja pret šo ziņojumu par dzimumu blīstiesības un nodokļu politiku Eiropas Savienībā kaut gan. Atbalstu ideju vienlīdzīgai samaksai par vienlīdzīgu darbu un esmu par to, ka ir jācīnās pret nevienlīdzību un diskrimināciju, bet politika, kas ir ieskicēta ziņojumā, ir pret eh, ģimenēm, pret subsidiartātes principu un pret proporcionalitāti, un tāpat arī pārkāpja eh, sieviešu tiesības. Jo sievietēm, kurām ir bērni, un eh, ģimenēm Viņiem ir lielāka pienākuma un atbildības. Paldies, Sošņiežs kungs, nākošais uz vienu minūti. Paldies! Šis ir vēl viens ziņojums, ko sabojā šī apsēstība ar dzimumu līdztiesību šajā parlamentā. Tiek izteikti daudzi apgalvojumi, ka nodokļu sloga samazināšanu īpašumam un uh, citām lietām, ka tas dod labumu vīriešiem, tāpēc, ka vīrieši maksā nodokļus. Nu, un tad vakar notika diskusija sieviešu līdztiesības komitejā, un tur norādīja, ka ir pārāk maz vīriešu sieviešu tiesību komitejā. Nu, tad, nu, kā tad var piespiest vīriešu strādāt sieviešu tiesību komitejā, sieviešu jautājumu komitejā, un tagad jūs gribat piespiest sievietes, lai viņas pērk īpašumus, lai viņas maksātu vairāk nodokļus. Nu, Mēs runājam par vienlīdzīgām tiesībām, un vienlīdzīgas tiesības ir vienlīdzīgas tiesības, bet nevis vienlīdzīgi rezultāti. Ja rezultāti ir atšķirīgi, tad varbūt eh, dažādiem dzimumiem ir eh, dažādi raksturlielumi. Ja jums nepatīk fakti, tad, eh, tad jūs vienkārši esat pilnīgi nezinošs un vērties mainīt faktus. Tāpēc es balsoju pret. Paldies, Višņevskas kundze, nākošā priekšsēdētāja dāmas un kungi. Neskatoties uh, uz uh, lielo apņemšanos uh, aizsargāt sieviešu tiesības, es tomēr nevarēju atbalstīt šo ziņojumu, jo tas ir pilns ar ekstrēm kreisām idejām un ideoloģiju, kas nāk par ļaunu objektīvam skatījumam. Nav taisnība, ka uh, Eh, te risinājums varētu būt eh, obligāta eh, nodokļu sistēmu harmonizācija dalību valstīs. Mm, autori ir izstrādājuši neobjektīvu un nelīdzsvarotu ziņojumu. Viņi ir pauduši Eiropas sieviešu skatījumu, mm, runājot par diskriminētām sievietēm un vajātām sievietēm. Uh, kas eh, ir cietušas no eh, vīriešu kārtas locekļiem ģimenēs. Eh, šis ziņojums ir ārkārtīgi mm, tāds kaitējošs attiecībā uz sievietēm. Paldies, saka priekšsēdētāji, mēs pārtraucam sēdi un atsāksim to pulksten trijos pēcpusdienā. Labi visiem pēcpusdienu!